Euh, bonjour, je vous propose de. Sveicināti, aicinu sākt darbu. Kā jūs redzat, ir samērā daudz darba kārtības punktu, tīpaši runājot par šo mobilitāti un pāris elementi, kam jāpievērš uzmanība. Rītā vairākiem no mums var būt grūtības nokļūt parlamentā, jo Beļģijā būs valsts sektoru un sabiedriskā transporta streiks. Tas nozīmē, ka darbu mēs sāksim pusdesmitos un tālāk atkarībā no kvoruma, kad tas būs sasniegts, lai mēs varētu ķerties pie balsošanas un skatīt pārējos darba kārtības punktus. Tālāk tīri informatīvi es redzu, kā Aņes Jungērijus ir klāt, viņi varētu par pastāstīt par trilogu virzību, par nosūtīto strādājošo direktīvu. Agnēs. Uh, thank you, Chair. Paldies. Es uh, domāju par to, ka tā kā beļ, vai beļģu arotbiedrības koordinē savus streiks ar mūsu balsošanas sesijām, vai arī tā ir vistīrākā sakritība, ka arī tā būs streiks. Bet par nosūtīšanu strādājošiem mums ir septītais triloks darba kārtībā šķiet, ka uz trešdienu un ir vienošanās par kolektīvo vienošanos, par atlīdzības jautājumiem un mēs runājam par uh, maksājumiem, tomēr vēl ir pieci lieli jautājumi, par kuriem ir jāvienojās ar neret sašķelto padomi, gan arī sašķelto komisiju. Tā tad mēs runājam par termiņiem, kas ir 23 mēneši uh, uh, parlamentā padomēs 6 un komisija 24 mēneši Un tālāk ir transporta nozars jautājums, kas ir samērā būtisks arī debatēm šeit un komitejām vēlāk. Jo mēs savā empladzinumā norādām, ka transportam ir jābūt daļai no jaunās direktīvas padomē ir mutiska vienošanās, tas ir otrais būt e, plašais jautājumu lokus, trešais jautājumu lokus ir e, duālā juridiskā bāze, ceturtais ir apakšlīdzēju jautājums un tāpat ir liels jautājumu lokus par transponēšanu e, ierasto divu gadu laikā ir runa par uh, Eh, trim un četriem transporta jomai. Līdz ar to vēl ir lielas jomas, kurās mēs esam sašķelti. Mums ir jāpabeidz, protams, sarunas par um, still... vispārīgo nosūtīšanu, vēl tad ir apsveram jautājums, tomēr komisija un padome vēlētos panākt vispārīgu vienošanos tuvāko nedēļu laikā. Līdz ar to es jūtu, kā nasta uz maniem pleciem spiež aizvien smagāk, tomēr mēs mēģināsim panākt līdzsvarot nostāju starp visām trim institūcijām. Un vairāk es zināšu pēc trešdienas. Paldies, Agnes! Domāju, ka. Kā ēnu referenti tiek šodien un 28. padomē. Paldies! Tāpat ziņoju, ka pār mutisko tulkošanu ir pieejamas visas valodas, izņemot somu, bulgāru un horvātu. Tāpat uh, Eh, šobrīd priekšsēdētāja Marita nav klāts, eh, viņa slidmašīna kavējas, un līdz brīdim, kad viņa ierodas, sanāksmi vadīšu es. Bet tagad mēs varam sākt uzreiz ar darba kārtības pirmo punktu, kas ir ziņojums par eh, kontroles. Uh, un īpašo noteikumu jautājumiem autotransporta nozarē. Referente ir Martina Dlabajova. Paldies un esiet sveicināti! Pirmkārt, es vēlos pateikties visiem kolēģiem par iesniegtajiem grozījumiem, kopā tāda ir 367, un kā jūs zināt, vadītāju nosūtīšanas temats ir ārkārtīgi būtisks šobrīd, un tā tieši tāpat jūsu devums ir ļoti nozīmīgs. Esmu iepazinusies un izanalizējusi grozījumus, un e, saskatu tajos radošas idejas Mums ir jādomā, kā mēs radošā veidā varam sagatavot kompromisus. Un es gribētu izskaidrot savu pieeju tam, kā mēs strādāsim ar ēnu referentiem. Mana pieeja ir meklēt loģisku, tehnisku risinājumu, lai mēs varētu um, pārvarēt politiskās domstarpības. Es vēlētos risinājumu, kas ir kontrolējums, īstenojams un iespējams transporta operatoriem tos īstenot, tajā pašā laikā nodrošinot vadītāju sociālās garantijas. Manuprāt, mēs visi piekritīsim šim mērķim, un mums ir jāmeklē risinājums, lai šo līdzsvaru saglabātu. Kā jūs zināt, mūsu komitejā noteikumi e, parasti tiek balstīti uz vispārīgajiem nosūtīšanas principiem, bet, kā jūs dzirdējat no Agneses, šī direktīva tiek pārskatīta, būs jauni. Ja, nosacīti, nosacījumi, mēs pārskatām praktiski visu, un pat transporta klauzulti ģenerālajā direktīvā būs ar īpašiem noteikumiem. Tāpēc savā atzinuma projektā esmu izslēgusi starptautiskos pārvadājumus un tranzītu no direktīvas tvēruma nevarētu iedomāties jaunus nosacījumus eh, mobīlajā sektorā tādā kā transportā strādājošajiem. Un ja kāds gribētu man paskaidrot, kā aprēķināt, īstenot un kontrolēt šādus noteikumus, runājot par personām, kuri e, ik pāris stundas atrodas citā valstī, kuriem ir vesela rinda citu noteikumu, tādu kā darba atpūtas stundas, kabatāžas noteikumu un tā tālāk, varbūt es domāju savādāk, bet es pagaidām nesaskatu praktisku risinājumu. Tāpat es no, saskatu problēmas, uz kurām norādīja vairākas dalībvalstis. Es e, pār e, kabotāžas jautājumus. Uh, citā sadaļā. Tālāk par daudzajiem grozījumiem, kur ir pausti viedokļi, mums ir jāmeklē kopīgs risinājums. Ir nepieciešams lēks speciālis, jeb īpašs likums, un Šeit ir runa pār procesu, kas notiek jau vairāk gadu garumā. Ņemot vērā kolēģi iesniegto un pirmo viedokļu apmaiņu ar ēnu referentiem, es uzskatu, ka mums ir jāmeklē kopīgs viedoklis un mums tas izdosies. Mums ir ārpasaulē jāparāda tas, kā, kā parlaments mēs meklējam veicamu risinājumu, kas ir tālajošāks nekā politika. Tāda ir man vispārīgā pieeja, un es cerīgi raugos uz kolēģu viedokļiem. Varbūt jums būs kādi komentāri. Paldies! Paldies! Eh, Tautas partijas vārdā. Chciałem eh, bardzo eh, serdecznie. Sirsnīgs paldies. Vispirms es gribētu atvainoties par to, ka mūsu kolēģe Iezlovēckas kundze nevar būt klāt. Viņai ir tāda pati problēma kā mūsu priekšsādātājai, proti viņas lidojums kavējas. Tas ir vienīgais iemesls, kas viņu kavē laicīgi ierasties uz šodienas sanāksmu. Viņa mani lūdza paust viņas pozīciju, ko ir sagatavojuši šodienas sanāksmai. Godātie kolēģi, Transporta sektors ir specifisks sektors, kuru raksturo uh, augsta darbņēmē mobilitāte. Tāpēc jo īpaši šeit mums ir vajadzīgi noteikumi, kas būtu skaidri, saprotami, uh, īstenojami un kontrolējami. Mums ir vajadzīgi tādi noteikumi, kas ļauj šim sektoram darboties. Tas ir pamatu pamats mūsu ekonomikai un Eiropas Savienības konkurētspējai. Es jau daudzus gadus no, strādāju pie nosūtīšanas jautājumu jautājumu un e, ļoti labi apzinos, cik tas ir sarežģīts. Ir e, pilnībā jāīsteno noteikumi, e, kas tiek pieņemti. Um, tos var piemērot, piemēram, būvniecības jomā, bet transporta jomā tas ir ļoti sarežģīti. Uh, nav uh, tāda vienota atbalsta vienam vienotam risinājumam, tāpēc man ir prieks, ka visi ēnu referenti ir gatavi lietišķi skatīt šo jautājumu. Uh, un uz brīdi eh, varbūt piemirst savu partijasko pārliecību. Nākamnedēļ eh, mēs eh, vēl skatīsim par starptautisko transportu un kabotāžu priekšlikumus un ceru, ka varēsim panākt kompromisu risinājumu tam, kā šeit piemērot nosūtīšanas noteikumus. Vēl viens svarīgs temats ir kontrole un noteikumu īstenojamība. Man ir prieks, ka šeit ir ļoti labi grozījumi. E, izskatās, ka mēs esam viensprāts par to, ka komisijai vajadzētu izstrādāt tādu standartu dokumentu. Tas mazinās birokrātiju. Mēs kā tautas partija iestāsimies par pēc iespējas stingrākām pārbaudēm un pēc iespējas labāku sadarbību starp dalībvalstīm. Esmu pārliecināta, ka uh, mums ir jāpadara iespējama elektroniska paziņojuma sniegšana. Daudz deputāti piedāvāja šo sistēmu iekļaut EMI sistēmā, kas ir iekšē tirgus informācijas sistēma. Tas ir tāds efektīvs risinājums, tādējādi var arī ātri nodot datus un tos arī aktualizēt. Es ceru, ka mums izdosies izstrādāt kopīgu priekšlikumu, uh, par atlīdzību un arī par darba līgumiem. Esmu pārliecināta, ka šos dokumentus ir jāpārbauda mm, uzņēmumu birojos un nevis uz uh, ceļiem, jo tas ir vienkārši nav iespējams. Neaizmirsīsim arī, ka izpildes direktīvā ir ļoti skaidrs norādes uh, par to, kā jāveic pārbaudas emisistēmu uh, sistēmu izmantojot. Uh, lai mēs varētu izstrādāt labus risinājumus, mums ir jābūt atbildīgiem un atvērtiem. Tas, ka attiecībā uz pār, nosūtīšanas direktīvas pārskatīšanu vēl nav vienošanos, tas uh, mums nepalīdz, trialogi joprojām notiek, neaizmirsīsim, ka jaunie noteikumi attieksies arī uz transporta sektoru, un tāpēc mums ir uh, rūpīgi uh, jāizskata visi noteikumi attiecībā uz notozīšanas direktīvu un jāraugās, vai tiek ņemta vērā transporta sektora specifika. Daži grozījumi parāda, ka transporta sektorā, kur ir ļoti augsta mobilitāte, būs īpaši grūti um, piemērot noteikums attiecībā uz ilgtermiņu nosūtīšanu un arī uh, attiecībā uz darbu koplīgumiem, kam nav vispārīga, um, vispārīga ietekme. Uh, Es ceru, ka kolēģi ņems vērā šos jautājumus. Šis ir izaicinājums, kas ir liels izaicinājums, ja mums ir jābūt atbildīgiem un arī piesardzīgiem. Ir um, jau kolēģi, kas norāda uz uh, šiem te um, uh, uzņēmiem, kas ir paskastījuši firmas un uh, uz šiem viltus pašnodarbinātājiem. Uh, Un visi šie jautājumi prasa ciešu sadarbību starp visiem ēnu referentiem, arī ar EMPL komitejas personālu. Paldies! Thank you very much. Paldies, atgādināšu izējas pozīcijas. Mēs šeit runājam par cilvēkiem, kuriem ir jāstrādā, vai tas ir tranzīta, vai kabatāžas, vai startautiskais transports. Šeit ir runa par darba apstākļiem, mums ir jādomā par strādājošo drošību, un tāpēc mums nevajadzētu tagad mēģināt rast ļoti šaurus kritērijus, ka, ko ir grūti kontrolēt. Kad mēs sakām, lūk, ir kabotāža, tad tas attiecās uz to, to mums vienmēr ir jāpārdomā, cik ilgi viņi sēž savā kravas autokabīnē, vai viņi var izgulēties. Tas attiec uz viņu veselību, tāpēc šeit nav runa tikai par iekšējo tirgu vai kravas auto, bet, vai, un mobilitāti šajā nozarē, bet pār cilvēkiem, kuri strādā šajos uzņēmumos, un tāpēc Mums šajā komitejā ir jāsaprot, ka mēs runājam par visiem, kas tiek nosūtīti strādāšanai un kuriem ir nepieciešama protekcija. Ēnu referents sanāksmē mēs par to runāsim. Vēlos pateikties referentiem Martīnai Klabaļovai, jo man šķiet, ka mēs, protams, esam ar atšķirīgām pieejām no dažādām partijām, ar dažādiem viedokļiem, bet mūsu grupā, un es ceru, ka mēs varēsim konstruktīvi turpināt darbu šeit ir tie deputāti, kuri meklē kompromisu un kuri ne tikai runā par eh, pozīcijām un darba laika. Mums ir jādomā par pragmatiskiem risinājumiem nākošais, kad mēs mēģināsim atrast kompromisu šajā sakarā. Eh, viens punkts, kas ir svarīgs. Kompromisi mums ir jāmeklē tādi, kuri varētu būt izdevīgi visiem, kuri vādā kravas auto paturot prātā šo dubulto juridisko bāzi. Un mums ir arī jāpatur prātā tas, ka ir jāpadara stingrākas kontrolas. Jā, mums ir stiprināšanas direktīva, bet ar. Uh, trūkumiem, bet šeit ir un ne tikai par šo ieviešanas direktīvu, bet pats nosūtīšanas jautājums kā tāds, kas ir jāskata. Tāpat arī mēs e, šobrīd jau padomē novērojam šo tirgošanos. Un mums ir jāpārdomā, vai tik tiešām mēs aizsargājam e, tos, kuri strādā ar šīm uh, debatēm, ka mūsu jebkuram risinājumam ir jābūt tādam, kas nodrošina šo strādājošo, šo autovadītāju labāku aizsardzību. Paldies! No ECR šķiet nav neviena. Turpina priekšsēdētājs no GOE, deputāte Kalena. Eh, eh, Paldies, priekšsēdētāji! Patriks nevarēja būt klāt šodien, bet es gribētu izteikties par mūsu kopīgo nostāju. Vēlos pateikties referentam pār ieteikumiem un priekšlikumiem. Tas, kas mūs nodarbina visvairāk, ir strādājošo aizsardzība, lai šī aizsardzība tiktu nodrošināta pietiekamā veidā. Tas ir norādīts arī mūsu grozījumā. Mēs vēlamies, lai starp, starptautiskais transports tiktu ap, aptverts un tāpat jāpaturprātā tas, ka dalība valstīm ir jābūt vairāk iespēju organizēt kontrols. Un šādā sakarā arī ir iecerēti mūsu grozījumi. Tāpat dalību valstīm ir korektā veidā noteikumi jākontrolē. Lūk, un es domāju, ka ņemot vērā abus šos aspektus, mēs varēsim strādājošos labāk aizsargāt, un mēs varēsim atrast pareizo līdzsvaru starp konkurenci un strādājošo aizsardzību. Uh, Tāda ir jauno noteikumu ideja. Paldies no zaļaģiem. Paldies priekšsēdētāji. Paldies, Mārtīna, bija par sagatavotu atzinumu projektu. Paldies cēnu, pāriem ēnu referentiem. Es domāju, ka mums bija ļoti labs sākuma punkts un es gribētu tagad norādīt kaut ko, kas eh, notika pagājušā nedēļā, kāda Čehijas eh, autovadītājs strādāja eh, Deutsche Post labā Vācijā, jo tika nodots tiesai, jo izrādījās, ka viņam bija jāsaņem E, Vācijas minimālā alga, viņš to nesaņēma, viņš saņēma aptvienu trešdaļu, līdz ar to viņš iesūdzēja tiesā Deutsche Post. E, Deutsche Post pieņēma lēmumu izmaksāt viņam starpību ar atpakaļ dejo, ejošu datumu, jo viņam vajadzēja saņemt minimālo algu autovadītājiem Vācijā. Uh, Eh, eh, diemžēl nebija šeit tiesas lēmuma, bet vienošanās, taču šis, šī lieta skaidri parāda, ka ir vajadzīgs vairāk juridiskās skaidrības, ka ir ļoti daudz pelēko zonu, kas nav precizēts Eiropas līmenī, un tas ir mūsu pienākums, lai kontrolas notiktu un lai eh, notikumu ieviešana tiktu īstenota. Par komisijas priekšlikumu runājot, man nešķir, ka tas vieš lielāku skaidrību. Manuprāt, gan no strādājošo, gan no MBU vai mazo uzņēmumu puses, kuriem nav pārāk lielu juridisko rīku, tas tikai vieš aizvien lielāku hausu, jo nav skaidras par Eh, pārliecības, pār trīs dienu noteikumu, vai MBU spēs tos īstenot un vai tiks radīts labāks stāvoklis strādājošajiem. Manuprāt, skaidri un ieviešam noteikumi ir ļoti svarīgi šajās debatēs un arī, es domāju, atsaucoties uz kolēģu sacīto pār to, kas varētu palīdzēt MBU kontrolēt un īstenot noteikumus. Šobrīd trilogos mēs runājam par strādājušanu nosūtīšanu. To, ka ir jāveido vairāk caurskatāmības caur vienoto nacionālo tīmekļu vietu, tas ir nozīmīgi transporta gadījumā, un es domāju, ka tas ir jāņem vērā, tad, ja mēs runājam par to, kas notiek uz vietas un uh, kā mēs varam panākt šo noteikumu ieviešanu. Un vēl pēdējais punkts. Šajā sakarā varbūt mums um, pat varētu nebūt pārāk daudz domstarpību, bet svarīgi ir tas, ka viss kontrols pasākumi, kas ir nepieciešami, lai nu, nodrošinātu noteikumu ievēro, ievērošanu, tiem ir jābūt iespējamiem dalību valstīs. Pretie gadījumā mums nebūs pārliecības, ka likumdošana tiek īstenot un ievērota. Un šeit ir atvērts kontrols pasākums saraksts. Paldies, no FDD šķiet nav neviena. Un Dominiks Martēns tagad. Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Martins kundzei. Ja drīkst aizteikties, kuru es augsti novērtēju gan ieguldītā darba, gan viņas uzmanības dēļ. Sākotnēji bija, mēs bijām pret ceļu, tra, pret autotransporta izņemšanu no nosūtīto strādājošo direktīvas, jo ir kabatāžas problēma, kura rada netaisnīga konkurence starp nacionālajiem pārvadātājiem. Esmu francūzis un nekaunos teikt eh, Francija vispirms un redzu, ka nu jau 8, 18 gadu garumā darba vietu skaits sarūk un trešā daļa starptautisko pārvadājumu kompāniju ir pazudušas un šādā sakarā ir iesniegt arī mūsu grozījumi. Um, Risinājums ir vienkārši. Ir vienkārši kabatāža jāizliedz. Un kā jau sacīja iepriekšējā runātāji, mums vairs nav šis, šī parādība ar trim, piecām, septiņām dienām, kad eh, autovadītāji tiek eksploatēti. Vienkārši ir kabatāži jāizliedz. Jums ir uzņēmums, kam jāpiegādā no, uh, no valsts A uz valsti B krāvā Eiropas Savienībā. Startautisks pārvadātājs patur tirgu, viņš eh, veic piegādi, un, ja viņš ir um, gana prasmīgs, viņš neatgriežas atpakaļ tukšā vai dodas, uh, uzkraujās un dodas uz citu dalībvalstu. Tāpēc, Martīna, mēs varam tam piekrist. Bet šeit mēs atradīsim vienkāršu risinājumu. Uh, tālāk par tahigrāfiem runājot. Jā, šeit ir interesants jautājums. Vai jūs tiešām domājat, ka piet, uh, ir nepieciešams kontrolēt ceļa pauzes atgriešanās laiku. Atgādinu, ka tomēr ir vides standarti, ir sanitārās normas, ir dzīvnieku labturības standarti, ir drošības standarti un. Un to jūs visu pilnībā neņemt vērā. Protams, kā, kā jūs norādījāt, autovadītājs ir cilvēks, ir jādomā par viņa aizsardzību, bet ir vēl viss pārējais. Ir e, Tāpat tomēr transporta firmas ir mūsu infrastruktūru izmantošana. Mēs redzam, kā pieaug negadījums skaits, jo uh, Eh, eh, autostrāda izmaksā pārāk dārgi, eh, tiek braukts pa vietējas nozīmes ceļiem un netiek maksāts, piemēram, par to, ka tiek šķērsota mana valsts. Arī tas ir jāņem vērā. Un tas, ka šie lokost pārvadātāji piedalās teritoriju labiekārtošanā, mūsu infrastruktūru izmantošanā, Šveicē eh, šveiciešiem nav jāmaksā par eh, autostrādes lietošanu, bet visiem ārzemniekiem ir jālieto viņete. Eh, visiem, kur šķēro Franci, Franci, šķērso Franciju, kas ir mana valsts, būtu jāpiedalās uh, Francijas ceļu uzturēšanā. Lūk, Martina, tāda ir manu grozījumu būtība. Paldies, priekšsēdētāji. Nākošais runātājs, deputāts Lavriģē. Paldies, priekšsēdētāji. E, paziņojums par trim tekstiem, kurus mēs skatīsim šodien, jo tie visi kopā veido vienu veselumu. Pirmkārt, es vēlos pateikties trim referentiem Martinai. Žoržam Bakam un Veronikai Lopē Fontaņē, kuri strādāja pie šiem trim tekstiem savā personiskajā Francijas eh, deputātu vārdā un MPL komitejas deputātu vārdā. Tomēr paužu nožēlu par to, ka atsevišķi priekšlikumi nav pietiekami ambiciozi un neņem vērā starptautisko autopārvadājumu raksturu Ar Francijas kolēģiem esam iesnieguši vairākus grozījumus, atgādinu tos būtiskos aspektus, kuru sakarā mēs cīnīsimies visā sarunu laikā. Pirmkārt, ir jāiekļauj eh, regulas 172 tos transporta līdzekļus, kas var mazāk nekā 3,5 tonnas, ko sauc par vieglajiem uh, auto. Ņemot vērā manus izdarītos secinājumus, pagājušā februāra eh, pētījuma secinājumi apliecina, ka trīs, maz, mazāk nekā 3,5 tonnas klasē ir 80% transporta līdzekļu. Savukārt, uh, iekļaut tos eh, regulējuma pielietojuma sfērā ir nozīmīgi, lai varētu nodrošināt lojālu eh, konkurenci. Tāpēc es aicinu arī šos transporta līdzekļus iekļaut eh, tādā pašā veidā kā tos, kuri, pār, kurs masa pārsniedz 3,5 tonnas. Otrkārt, es uzskatu, ka šiem transporta līdzekļiem ir jāatbilst regulai pār darba un atpūtas laika prasībām. Tāpat pētījumā tiek norādīts, ka vieglie transporta līdzekļi ir atbildīgi par lielāko daļu negat, negadījumu skaitu, un 50% negadījumu dēļ izriet no noguruma un neuzmanības. Šie skaitļi ir satraucoši. Tas nozīmē, ka e, transporta līdzekļi zem 3,5 tonnām netiek pakļauti e, kontrolēm, ierobežojumiem un lojālas konkurences pracībām, un it īpaši tie rada draudus satiksmes drošībai, kā arī e, bīstamus apstākļus nozari strādājošiem. Pēlos pateikties kolēģiem, tīpaši Žoržam Bakam, kurš savā atzinuma priekšlikumā atbalsta vieglo transporta līdzekļu iekļaušanu tekstā par darbu un atpūtas laiku. Un mēs, Francijas kolēģi, esam pret komisijas priekšlikumu atbrīvot no griestiem eh, kabotāžas profesijas. Mēs eh, gluži otrādi Eh, pieprasām ierobežot vienu operāciju trīs dienu laikā, lai nebūtu tukša pārvadājumu un nepieļautu sistemātiskas kabatāžas eh, riskus. Tas varētu mazināt šoferu nomadismu, nodrošināt viņiem uh, Eh, pienācīgus darba un dzīves apstākļus. Francijas Tautas partijas delegācijas vārdā norāda arī, ka nosūtīšanas režīms ir jātiec uz visiem autovadītājiem līdz ar pirmo starptautiskā pārvadājuma dienu. Par tahigrāfiem mēs pieprasām izveidot eh, inteliģentos tahigrāfus, lai varētu atvieglot kontrolas. Un šajā sakarā mēs aicinām par standartu izveidot digitālo uh, kontroli, kas pēc tam varētu tikt izmantota informācijas apmaiņā starp attiecīgiem lēmējiestādēm. Ir jābalstās uz esošajiem rīkiem, kā cīņa pret nedeklarētu darbu un Eiropas darba lēmēja iestādi. Un visbeidzot aicinām paredzēt kontrolas pasākumus un pasākums cīņai pret vēstuļkastītes uzņēmumiem, lai varētu izsakot uzņēmumu nodibināšanai dalībvalstī, pēc tam attiecīgi dodot iespēju kontrolēt tā darbību. Noslēgumā norādu, ka Francijas Tautas partijas delegācija aicina ievērot lojālu konkurenci Un tas viss pateicoties vienotai noteikumu piemērošanai. Brīva pārvietošanās nevar tikt izmantota, lai pamatot, lai attaisnotu tos pārkāpumus, kas izriec no noteikumu neievērošanas. Tāpat es norādu uz to, ka šis teksts ir ar lieliem sociālajiem izaicinājumiem, ir nozīmīgi aizsargāt mūsu autopārvadātājs garantēt viņiem un pārējiem ceļu lietotājiem drošu ceļu lietošanu, tajā pašā laikā pievēršot lielu uzmanību šo strādājošo ļoti mobilajam dzīvesveidam. Paldies! Eh, paldies! Un nos vārds. Kosas kungam vārds, lūdzu. Paldies priekšsādātāji, ka devāt man vārdu. Pirmkārt, eh, es gribētu pateikties jums par šo atzinumu. Es domāju, ka mēs visi esam tādā situācijā, ka varam atbalstīt zināmas daļas eh, šajā priekšlikumā, jo mūsu mērķi ir vien un tie paši. Mēs vēlamies uzlabot strādājošo situāciju, vēlamies uzlabot eh, darba apstākļus un arī algas. Tie visi ir mērķi, kurus mēs visi vēlamies sasniegt, un es arī šos mērķus atbalstu. Un tomēr ir daži citi jautājumi, kuros mums būs eh, jānosaka ierobežojumi, piemēram, konkurētspēja un uh, citi uh, aspekti, kas mums ir jāņem vērā. Mums ir arī jābūt pietiekami drosmīgiem. Man ir vairāki jautājumi. Es domāju, ka konkurēt spēja un uh, pakalpojumu brīvība nedrīkst tikt ierobežota neviena ne otra lieta. Un uh, jāraugās uz šo jautājumu no vienotā tirgus perspektīvas. Papildus tam mums ir jāstrādā, lai e, samazinātu administratīvo slogu. Ungārijas e, delegācija tautas partijā šoferi neskata kā nosūtītu darba ņēmēju, bet gan e, kā darba ņēmēju savā dalībvalstī. valstī mūsuprāt, tā arī pret viņu būtu jāattiecas. Nelegālu darbību nekad nevai, nedrīkst sajaukt ar negodīgu uh, konkurenci. Šeit taču ir runa par uh, labāku konkurētspēju vienotajā tirgu un labākiem konkurences apstākļiem. Uh, Tāpēc mums vajadzētu drīzāk uh, cīnīties pret uh, um, nedeklarētajiem darbņēmējiem. Tas uh, panāktu daudz vairāk, un tādējādi mēs varētu uh, salāgot labāk mūsu uh, intereses. Gribu norādīt uz vēl vienu lietu, un es domāju, ka tajā mēs esam visi viensprāts. Dažādie noteikumi uh, kurus mēs skatām atsevišķi, būtu jāsalāgo, jāsaskaņo, tad, kad stāsies spēkā šis likumdošanas akts. Mikls Tenčēns, lūdzu. Jā. Paldies mūsu ēnu referentei Evelinai Rēknerē par labo sadarbību. Es domāju, ka mums ir jānoliek malā emocijas Šeit nav runa par austrumu rietumu um, sašķeltību, šeit ir runa par uh, skaidriem standartiem, lai varētu veikt pārbaudas gan uzņēmumos, gan attiecībā uz darba ņēmējiem un uh, transporta nozarē strādājošiem, vienalga no kurienes viņi būtu. To es arī savos grozījumos Empel un Tran skaidri pateicu. Es domāju, ka tikai tādā veidā mēs varēsim radīt tādu ietvaru, uh, kurā arī mazie un vidējie uzņēmumi ilgtspējīgi varēs izdzīvot eh, Eiropas vienotajā tirgū. Paldies! Merci. Paldies! Sočovs kundze, lūdzu! Thank you very much! Lielas paldies! Dargie kolēģi! Sākumā es gribētu uzsvērt to, ka mums noteikumus vajadzētu padarīt caurskatāmākus. Tāpēc es uzskatu, ka tranzīts un starptautiskais uh, transports, starptautiskie pārvadājumi nevajadzētu tos iekļaut šeit uh, darbinieku nosūtīšanas noteikumos. Ja vairākums eh, tam nepiekritīs, mums vajadzētu uh, vismaz noteikt tādu noteikumu kā Eh, komisija. Ja būtu pārāk zems slieksnis, tas būtu disproporcionāli ierobežojuši uh, darba ņēmēju un pakalpojumu sniegšanas brīvībai. Trīs dienas, manuprāt, būtu par daudz. Mums ir jāvienkāršo arī aprēķina metode. Tātad es uh, arī pati iesniedzu grozījumus un es atbalstu grozījumus, kas uh, palielina šo slieksni. Es domāju, ka deviņas dienas, ko uh, piedāvāja Žežļaveckas kundze, tas varētu būt uh, saprātīgāk, un es kā alternatīvu pati uh, nosaku uh, slieksni, kas ir aprēķināts stundās, to tad būtu vieglāk aprēķināt. Mums jādomā arī par uh, administratīvo slogu, kāds būs transporta uzņēmumiem. Tāpēc es piedāvāju, lai komisija uh, ieviestu tiešsaistes kalkulātoru, kas palīdzētu uzņēmumiem aprēķināt algas prasības katrā dalībvalstī. Šis kalkulators būtu jāpat ar pie, pieejams eh, bez maksas visiem uzņēmumiem. Katrā ziņā mums ir jānodrošina tas, lai noteikumi būtu skaidri, proporcionāli un eh, pēc iespējas ar mazāku administratīvo slogu. Tātad tas ir tas, ko es sagaidu. Paldies. Merci. Paldies. Baha kungs, lūdzu. Žorž. oui, merci. Jā, paldies, Klod. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu patiesībā arī pateikties uh, referentei, izteikt viņai atzinību par to, ka viņa šādā sarežģītā jautājumā tomēr cenšas uh, uh labi strādāt un arī to ir darījusi. Un, uh, Es negribu atkārtot to, ko jau visi kolēģi teica. Viņi ļoti precīzi aprakstīja šo jautājumu un arī uh, grūtības, kas te ir sastopams. Arī Lavrijo kungs ļoti labi pastāstīja, kā tas viss ir saistīts uh, - darba un atpūtas laiki, darba ņēmēja nodarbināšana un tā tālāk. Bet man viens, uh, respektīvi divi punkti ir ļoti svarīgi. Pirmkārt, uh, manuprāt, darba ņēmēji, tātad šoferi ir darbā nosūtītie eh, darba ņēmēji. Tāpēc, manuprāt, viņš šeit ir jāiekļauj. Un otrkārt, tas jau vairāk kārt tika uzskrē, uzsvērts, ka noteikumiem ir jābūt skaidriem un nedrīkst, eh, negrīst šeit būt nekādī ļoti sarežģīta aprēķina nepieciešama. Un tāpēc es domāju, ka kabotāža šeit ir jāiekļauj un eh, to arī referenta dara. Tranzīts ir jāizslēdz, tur es arī piekrītu, bet par starptautisko transportu es domāju, ka uzņēmumi ir ļoti izdoms bagāti un sarežģītus modeļus uh, izstrādā, un tāpēc, manuprāt, lai to nošķirtu, šeit ir jāiekļauj starptautiskais uh, transports, starptautiskie pārvadājumi un jau no pirmās dienas. Uh, Paldies, Žorž, tu bija pēdējais runātājs. Tagad došu atkal vārdu Labajovas kundzei. Lūdzu, zinot, ka uh, ir šeit daudz ko darīt. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Jā, kā jau jūs dzirdējāt, ir ļoti daudz dažādu viedokļu, dažādu nostāju. Uh, Es gribētu tikai pateikties ēnu referentiem un pārējiem kolēģiem par uh, ieguldījumu, un es domāju, mūsu gaida liels izaicinājums pie tā strādājot, bet es domāju, ka mēs to varēsim izdarīt. Ir daudzi kopīgi punkti, piemēram, īstenošana un pārbaudes, tas uh, mums visiem ir ļoti svarīgs aspekts. Es tiešām augsti novērtētu uh, novērtēju to, ka jūs uh, strādājat ļoti konstruktīvi un cenšaties rast konstruktīvus risinājumus, pragmātiskus risinājumus. Es eh, joprojām ceru, ka varēsim rast risinājumu, kas uh, ies tālāk par dienu skaitīšanu, jo ja mēs skaitīsim tikai dienas, tad mēs pazaudēsim no acīm šo te kopainu, Un tad kāds minēja no vienas puses eh, darba ņēmēju aizsardzību, no otras puses pakalpojumu brīvu pārvietošanos, un es gribu ļoti skaidri teikt, ka es gribu atrast līdzsvaru. Tātad no manis jūs nekad nedzirdēsiet, ka es esmu viena vai otra jautājuma pusē. Es gribu atrast līdzsvaru, jo tas, manuprāt, ir mūsu uzdevums šajā jautājumā. Tātad kolēģi, kas minēja tikai darba ņēmēju aizsardzību, lūdzu domājiet arī par brīvu pakalpojumu kustību, jo tas ir tas, kas mums tagad ir nepieciešams. Ir ir jābūt līdzsvaram. Un es piekrītu arī, ka īstenošanas pasākumiem ir jābūt konkrētiem un skaidriem, vienkāršiem. Mums ir jāizvērās no tādas patvaļīgas kontrolas uh, situācijas. Un tad gribēju vēl pateikt uh, par šo Čehijas šofera lietu. Čehijas republikā ir tagad ziņas, ka ir uh, vairāk kā tūkstoši uh, šoferu, Komentārs no zāles nav dzirdams. Jā, es gribēju tikai teikt, ka šeit nav runa par minimālo algu, te ir runa par piemaksām un dažādu, tātad atšķirīgu uh, algu sistēmu, par dažādām formulām, kā cilvēki tiek atalgoti dalībvalstīs. Mums jāskata visu šī kopaina. Un, starp citu, šis te transporta uzņēmums, kas pieņēma darbā šo Čehijas šoferi, tā bija Austrija, Austrijas kompānija, un pēc tam uh, viņš tika atlaists, un tad viņš saņēma uh, um, tātad uh, padomu no arotbiedrībām, ka vajadzētu sūdzēt tiesā uh, Vācijā. Tātad mums ir jābūt juridiskai noteiktībai, jo ir daži precedenti, un to var interpretēt atšķirīgā veidā. Noslēgumā varu pateikt, ka mēs jau tiksimies ar ēnu referentiem šonedēļ, lai turpinātu diskutēt. Ir paredzēta sanāksme ceturtdien, un es priecāšos redzēt pēc iespējas vairāk ēnu referentus. Es zinu, ka tas nav vienkārši pēc balsojumiem mini plenārsēdē, bet es ceru, ka deputāti varēs ierasties un varbūt arī darbinieki. Un eh, es pirms eh, ēnu referentu sanāksmes nosūtīšu ēnu referentiem arī dažus priekšlikumus. Tātad ticiet, ka uh, Ehm, es eh, to uztveru nopietni, jūs mani pazīstat, jūs zināt, kāds bija izējas punkts, un es eh, tiešām gribu pragmātiski strādāt. Es ceru, ka jūs visi man palīdzēsiet. Paldies! Merci, donc le vote en emploi. Paldies, Paldies. tātad balsojums būs 27. un 28. martā, un maijā būs eh, komitejā, un pēc tam uh, plenārsētā. Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, jo projām skatām jautājums, kas ir saistīti ar transportu un mobilitāti. Uh, un tagad ir runa par priekšlikumu, ar ko regula numur 561 2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transporta līdzekļu vadīšanas laikiem, minimālajām pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laika posmiem, un ar ko regula numur 165 2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību. Un uzreiz dodu vārdu Žoržam Baham, lūdzu. Jā, paldies. Es gribētu uzreiz pateikties kolēģiem, kas iesniedza grozījumus, runājot par uzlabojumiem transporta sektorā, jo īpaši šoferu uh, darba apstākļiem un uh, runājot arī par ceļu satiksmes drošību, kā jau teicu, tas viss ir cieši saistīts. Un man ir liels prieks arī par to, ka mums jau bija divas sēnu referentu sanāksmes un ka kolēģi uh, man piekrīt, ka patiesā problēma ir pastāvošo noteikumu īstenošanā, jo trūkst sadarbības starp dalību valstīm. Es, protams, saprotu, ka tagad tiek izmantota iespēja eh, prasīt lielāku elastīgumu, un tomēr es uzskatu, ka pastāvošie noteikumi ir vispārēji atzīti, uzņēmumi, šoferi un kontrolas iestādes eh, jau zina tagad šos noteikumus, eh, ir pielāgojuši savu rīcības veidu, un pēdējos gados ļoti reti esmu dzirdējis prasības pēc jauniem noteikumiem attiecībā uz braukšanas un atpūtas laikiem. Es kā referents esmu gatavs uz kompromisiem, strādājot pie sava atzinuma, un, eh, ja būs iespējams, droši vien, ka tas nebūs iespējams, bet no. Uh, Es ceru, ka izstrādāsim tādu atzinumu, ko visi varēs atbalstīt, un es ceru, ka transporta komiteja mūs arī uzklausīs, jo tā būs mūsu nākamā cieņa transporta komitejā panākt to, lai mūsu atzinums tiktu ņemts vērā. Daži punkti, kurus gribēju uzsvērt. Viens punkts, ko kolēģi minēja, ir atsaucas periods četras nedēļas, kurā uh, darba ņēmēja var strādāt, šoferi var strādāt 180 stundas. Tas man nav pieņemam, tā man ir sarkanā līnija, tas darba apstākļus šoferiem pasliktinātu un uh, no otras puses arī apdraudētu ceļu satiksmes drošību. Pēdējos gados uh, Eh, mūsu kolēģis Lavrijokungs jau to norādīja, eh, ka ir um, pār, eh, tātad ir mainījies darbības modelis, tiek izmantoti aizvien mazāk transporta līdzekļi. Un to apjoms un skaits ir pieaudzis, un tas, manuprāt, būtu jāiekļauj arī uh, aptvērumā. Tātad no kāda svāra, kādā izmērā vai šajās automašīnās būtu jāinstalē tahogrāfi, kad kā tas notiks, par to mēs vēl diskutējam. Attiecībā uz tā sāktā cabin ban, saprotu, ka nav vēl pietiekam daudz drošu um, atpūtas laukumu un citu vietu, kur varētu nakšņot šoferi. Uh, tas mums ir jāizno ar saprātīgu iznošanas termiņu. Es esmu arī ēnu referents par eiro viņieti, un tur arī es iestāšos par to, lai ieņēmumi, eh, kas ieplūst infrastruktūrā, lai eh, tie tiktu novirzīti atpūtas eh, laukumiem un stāvlaukumiem nākotnē. Ļoti sarežģīts temats ir atpūtas laiks un braukšana uz mājām vai, piemēram, uh, atpūtas laiks, eh, ko pavada šofers eh, citā sevis izvēlētā vietā. Par to mēs esam jau uh, uh, diskutējuši, ko tad mēs saprotam ar šo privātu izvēlēto vietu. Šeit uh, ir jābūt ļoti precīzām definīcijām, cik vien precīzām iespējams, jo neskaidri notieku, noteikumi ir tas, par ko visvairāk kritizē spēkā esošo regulu. Un vēl pāris punkti. Mūsu galvenais mērķis ir šo te uh, um, nomādu dzīves stilu uh, izbeigt šoferiem, un es domāju, ka um, arī uzņēmiem šeit, šeit ir savs darbs darāms. Laika plāni tiek sastādīti jo, ļoti ilgi uz priekšu, un būtu jābūt iespējamam uh, veidot braucienus tā, lai šoferi varētu regulāri atgriezties mājās, uh, nekavējot uzņēmuma uh, darbu. Uh, Mūsu mērķim ir jābūt arī šofera profesiju un šī sektora tēlu o, uzlabot, lai um, cīnītos pret šoferu trūkumu. Un vēl pēdējais punkts par uh, viedo jeb uh, digitālo tahogrāfu. Šeit uh, termiņi, kas ir noteikti, man nav pieņemami. Uh, Šie te 15 gadi, manuprāt, ir tik smieklīgi, ka šeit noteikti ir eh, jāsaīsina šis laiks, labi zinot, ka Uh, instalācija un uh, retrofit pasākumi ir uh, darbietilpīgi un rada arī izmaksas. Un šeit es domāju, ka mums arī ir jāparedz pienācīgs pārējais periods 21. Ehm, 23. gads šobrīd tiek apspriesti. Manuprāt, tie ir saprātīgi termiņi un 2034. gads, tiek, kas tiek piedāvāts, manuprāt, ir pilnīgi nepieņemams. Kā jau teicu, liels paldies par darbu uh, kolēģiem, ko viņi ir ieguldījuši, un es ar prieku gaidu turpmāko sadarbību. Paldies! Merci. Paldies! Uh, tagad Kristensen kungs no sociāldemokrātiem. Thank you very much, Mr. President. Liels paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties referentai un ēnu referentai par labo sadarbību pie šī dokumenta. Mums ir jāuzņemas atbildība, lai atrastu risinājumu, kas izveidot tiltus starp dažādām nostājām. Vēlos šobrīd uzsvērt savas galvenās prioritātes. Piekrītu referentē, ka atskaitas laiks, lai aprēķinātu atpūtas laiku, uh, Tam jābūt divām nedēļām. Paplašinot šo periodu, tas ietekmētu negatīvi gan sociālos nosacījumus, gan ceļu drošību. Mums ir jānodrošina tas, lai šoferi nepavadītu savus atpūtas laikus kabīnē, bet drīzāk mājās vai pienācīgās izmitināšanas vietās, kuras nodrošina darba devējs. Tas, ka tiek izmantoti šoferi, nomādi, šī praksa ir jāizbeidz Šoferiem jānodrošina iespēja atgriezties mājās pie savām ģimenēm vismaz ik pa trim nedēļām. Tāpat starptautiskā nozarē ir jānodrošina noteikumu ievērošana. Šobrīd vēl šeit pastāv trūkumi regulā, kas mums ir jānovērš. Un noslēgumā mums ir nepieciešama pilnīga viedo tahogrāfu ieviešana, cik ātri vien iespējams. Tas ir būtiski, lai realitātē varētu ieviestu tos noteikumus, kurus šobrīd pieprasam. Ar prieku gaidu turpmāko labo sadarbību. Paldies! Merci pour SCR. Paldies no EKR. Šķiet neviena nav. No Alde Dabajovas kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es strādāju pie visiem trim dokumentiem un vēlos atgādināt kolēģiem, uh, kur strādā tikai pie viena no tiem, eh, ka tas tiešām ir apbrīnojami, jo šeit ir dažādas sasaistes, es visu aplūkoju kopainā. Vēloties, vēlos pateikties Bahu kungam par ēnu referents sanāksmes sarīkošanu pagājušajā nedēļā. Paldies Annai, paldies par eh, kompromisa piedāvājumiem. Uh, Manuprāt, mums vēl ir daudz par ko jādiskutē. Ir vēl daudzi būtiski jautājumi, vēlos pieminēt dažus no tiem. Manuprāt, mums ļoti uzmanīgi ir jāplūkoši kompromisu priekšlikumi, lai tie noteikumi, kurus pieņemsim, būs ar pozitīvām sekām, lai tie uzlabotu šoferu darba apstākļus, taču vienlaikus nepadarītu uzņēmumu ikdienu neiespējamu. Šobrīd manas lielākās bažas ir saistīts ar diezgan ierobežo kompromisu priekšlikumu par regulārajiem uh, ikdienas atpūtas laikiem, 15. kompromiss. Mēs zinām, ka trūkst drošu autostāvietu, drošu izmetināšanas vietu Eiropā pie ceļiem, un tādēļ es apšaubu šādu noteikumu pieprasīšanu. Pat ja tas izklausās ļoti varonīgi attiecībā uz šoferiem, kad viņiem ir jāguļ uh, izmitināšanas vietās, neatkarīgi no dzimuma, un ka tur viss notiek draudzīgi, es nedomāju, ka to būs iespējams izpildīt. Tāpat arī šis referents priešlikums par mazākā 3,5 tonu transporta līdzekļiem būtu labi šeit gūt kādus statistikas datus. attiecībā uz šo aspektu un kas ir noteikts direktīvā 561. Es domāju, ka turpmākajās dienās ēnu referentu vidū mēs vēl strādāsim pie šiem jautājumiem, taču vēlos uzsvert to, ka mums ir jānodrošina lielāka elastība darbiniekiem, uzņēmumiem, kā tie paši norganizē savus darba laikus. Tas nedrīkst negatīvi ietekmēt šoferu darba apstākļus, taču vienlaikus uh, Mums ir jāļauj pieļaut tādas situācijas, kur šoferi var uzsākt savu darbu no perifērijas, braukt ilgākus attālumus, kad, piemēram, ir sastrēgumi vai nav pieņemamas vietas, kur gūt nakts mājas. Mums ir ļoti uzmanīgi jāizpēt šie nosacījumi, ka šoferim ir jāatgriežas mājās vai kādā citā izvēlētā nakts mājā. Uh, izskatīja vairāku kolēģu piedāvētos priekšlikumus, ka šāda brauciena būtu jāapmaksā no uzņēmuma puses. Šeit vēlos atgādināt, ka algas jautājumu noregulē darbinieku norī, darbā norīkošanas direktīva, un tādēļ mums šajā atzinumā tas nebūtu jāpiemina. Ar nepacietību gaidu mūsu sadarbību turpmākajās dienās un nedēļās un es centīšos uh, savu atzinumu sagatavot būt pēc iespējas konstruktīvāk un pragmatiskāk. Paldies! Merci. Paldies. Tagad eh, Lopes Bermežo nogoja. Muchas gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties eh, referentam par paveikto darbu un pūliņiem, mēģiniet panākt kompromisu attiecībā uz autovadītāju darba apstākļu uzlabošanu. Pirmkārt, un otrkārt, eh, par šo pasākumu ietekmu satiksmes drošību. Manuprāt, e, piedāvātais ceļš ir pareizais. Mums ir jādomā par strādājošo interesēm, jo viņi ir tie, kuri vada automašīnu, guļ e, kravas autokabīnēs, un tāpēc mums ir jākoncentrē uzmanību uz šo jautājumu. Tāpat ir jāvienojas par nedēļas aptūtas standartiem un jāuzlabo nosacījumi jomās, kas attiecas uz atpūtu un izmitināšanu kā arī e, darba devējiem ir jāsēdz mājās nokļūšanas izdevumi. Tāpat būtisks jautājums ir darba un atpūtas laiks, kas ir ļoti nozīmīgs šajā sakarā, tāpēc es uzskatu, ka inteliģentais tahogrāfs ir jā uh, uzstāda uh, maksimāli tuvākajā laika periodā vismaz līdz 2021. gadam. Nākošais jautājums, ko es vēlos pasvītrot, ir nepieciešamība izvairīties no izņēmumiem šajā sakarā. Runājot par vieglajiem e, transporta līdzekļiem, mēs saskaramies ar juridisku tukšumu. Tāpat tas attiec uz izņēmumiem. E, Eh, vadītājiem, kas attiec uz nekomerciāliem transporta līdzekļiem. Jebkuram kravas autovadītājiem ir jātiek aizsargātam ar šo normatīvu, jo viņš ir autovadītājs neatkarīgi no tā, kas atrodas kravas kastē, un tāpēc mums ir šī nostāja jākonsolidē. Eh, es apzinos, ka mums būs daudz darba tuvāko nedēļu laikā, bet es atkārtoju savu gatavību turpināt strādāt. Paldies! Merci. Paldies. De, Karima Dalī no zaļajiem. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Dārgie Žorža. Pirmkārt, vēlos jūs kā referentu sveikt ar ļoti lielisko, pilnīgo ziņu sagatavošanu, un to apliecina nelielais grozījums skaits no zaļo grupas jūsu grozījumam. Tāpat kā jūs, jūs esmu pret eh, komisijas piedāvāto atsaucas periodu pagarināšanu, kas ietekmētu ļoti negatīvā veidā darba uh, apstākļus, un it īpaši, ka to es sakā transporta komitejas priekšsēdētāja, e, ceļu satiksmes drošības jautājumu. Tieši tāpat kā jūs, e, es uzskatu, ka Eiropas justīcijas tiesas senes lēmums aizliedz e, Ici. Di, Eh, atpūtas laiku kabīnē atgādina, ka ir Eiropas justīcijas lietas eh, tiesas lēmums, jo ja mēs sāksim eh, pie, pieņemt nosacījumus, kas ir pretrunā ar to, tad tos visi varēs apstrīdēt. Mums ir jāņem vērā šis skaidrais Eiropas tiesas nolēmums. Ar gandarījumu konstatēju, ka mani grozījumi pār Eiropas darba aģentūru ir iekļauti pirmajā kompromisa grozījuma kārtā. Un eh, problēmas Eiropas eh, likumdošanā šobrīd ir kontrole. Tā inde, kas grauj Eiropas projektu, ir sociālais dempings. Un eh, tagad ir jābeidz runāt par to, ko darīsim, ja kontrols jautājums nav sakārtots. Ir nepieciešams mūs, mums Rīgs, un tā ir Eiropas aģentūra. Jā, tā būtu Eiropas aģentūra, kuras pienākums būtu šajā gadījumā vairāk nekā solis uz priekšu, tas būtu paties signāls, ko iesaka visas dalībvalstis. Dargie kolēģi, aicinu šos grozījumus skatīt uzmanīgi. Komisija parlamentam drīzumā iesniegs eh, rezolūciju, un mums pilnīgi noteikti šīs iespējas jāizmanto, lai norādītu, kā Šis jautājums ir jārisina gan MPL komitejā, gan arī transporta komitejā. Vēl viens centrāls aspekts ir šīs direktīvas īstenošana. Mums ir runa par inteliģentajiem tahogrāfiem. Mēs varam diskutēt par šo jautājumu, es pie, kad tie stāsies spēkā, es piedāvāju 21. gadu, bet mums ir jāparīgojas ambiciozāk. Mēs negaidīsim 34. gadu sociālais dempings, pa to laiku vēl pieaugs. Mums ir jābūt ambicioziem, mums ir jānosūta skaidrs vēstījums atbalstot šo ziņojumu un parādot to, kā. Ka Šeit nav runa par vieniem strādājošiem pret otriem, bet par to, ka jau, galvenais jautājums ir veselība un drošība Eiropas strādājošajiem un tas attiecas uz autotransporta jomu. Paldies! Šķiet, ka no FDD nav neviena, un Martēna kungs no ENF grupas. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, referenti! Mēs esam gandarīti, jo esam iesnieguši tikai 13 grozījumus. Un paldies par to, ka esat ņēmuši vērā vieglos transporta līdzekļus, par tiem runāja Lavriekungs, jo šeit uh, Eh, tiek apieta likumdošana un 200 km ir daudz prātīgāk nekā 100. Tālāk ļoti labi, ka jūs noraidījāt komisijas piedāvātos atpūtas noteikumus eh, pasliktināšanās iespējas 49 garumā. Mūsu grozījumu, eh, grozījumi ir tālajošāk nekā jūs statu quo E, autovadītājs, kurš var atgriezties mājās vismaz reizi nedēļā un nevis reizi mēnesī, kā vēlas komisija. Ikviena saīsināta atpūta ir jākompensē e, līdz nākošās nedēļas beigām. Šeit es izteikšos ļoti īsi, jo jūs esat jau iepriekš paveikuši ārkārtīgi lielu darbu. Paldies! Un tagad vārds Kosakungam. Benasūt. Paldies, priekšsēdētā. Es arī, es arī uzskatu, ka visi šie dokumenti ir jāapskata un jāstrādā pie tiem kopā. Nevēlos atkārtot tās pārdomas, kuras jau paudu saistībā ar pirmo dokumentu. Runāt par sociālo dempingu. Tas pats attiecas arī par šo dokumentu. Kolēģi, kas izteicās iepriekš, jau arī norādīja uz sociālo dempingu, taču ļoti būtiski ir uzsvērt to, ka mums tas nav jājauc ar uh, nelegāliem darbiniekiem. Ar saviem grozījumu priekšlikumiem došu savu ieguldījumu, lai uzlabotu šo tekstu, un, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski vēlreiz pārdomāt iknedēļas atpūtas laiku jautājumu. Sistēma būs elastīga tikai tad, ja mēs ne tikai atpūtas laikus pārdomāsim, bet arī braukšanas laikus. Šie abi laiki ir jāskata kopā. 24 stundas nedēļā atpūtas laiki. Šis periods neņem vērā to, ka Eiropā uz ceļiem nepastāv apsargātas autostāvvietas vai naktsmājas ceļmalās. Šeit ir jārunā par uh, cieņpilnu naktsmāju ar iespējām ieiet dušā, nodrošināšanu. Uh, Esmu sazinājies arī ar ekspertiem no Vācijas, un tie man ir ziņojuši, ka Vācijā ir pieejams tikai apmēram 230 autostāvvietas, no kurām tikai 13 ir apsargātas vai kas nodrošina naktsmājas ar nomazgāšanās iespējām. esmu jau arī norādījis uz to, ka Ungārijā apdrošināšanas uzņēmumi nav gatavi apdrošināt transporta līdzekļus, kad uh, šofers neatrodas transporta līdzeklī. Viņi apdrošina tikai tādus transporta līdzekļus, kas atrodas apsargāta autostāvvietā, un šai problēmai ir būtiski atrast risinājumu. Paldies! Lūdzu, Žors Pahkungs. Paldies! Paldies, kolēģi, par paustiem komentāriem, ierosinājumiem. Viens aspekts, kuru vēlos uzsvērt no manas puses kolēģi ļoti pareizi norādījusi to, ka trūks statistikas datu par to, kā attīstās uh, transports ar vieglajiem transporta līdzekļiem. Taču, piemēram, ja šobrīd tie ir 1, 2 vai 3 procenti, tas jau ne par ko neliecina. Manuprāt, mūsu uzdevums kā atbildīgiem politiķiem būtu rīkoties tālredzīgi, kaut ko paredzēt. Mēs nevaram visu laiku tikai skriet kaut kam pakaļ. Un ja pienāk ļaunākais, tad eh, jāpieņem kāds likums. Šis modelis, kur es vēl joprojām ļoti apšaubu un nezinu, kā tas attīstīsies, eh, kā tas ietekmēs eh, visus satiksmē iesaistītos. Uh, bet mums ir jāizstrādā kaut kas. Un vēl viens aspekts priekšsēdē, ko es vēlos uzsvērt, ir šīs autostāvvietas. Ne tikai saistībā ar šo ziņojumu, bet arī citur mums ir jāizpēt visas iespējamās iespējas un jāizdara spiediens, lai tiktu izveidot šādas drošas autostāvvietas. Es apzinos, ka to nevar izdarīt vienas nakts laikā, taču vienmēr pastāv kaut kādas iespējas. Ļoti daudzu ziņojumu ietvaros mums ir iespēja ietekmēt savas dalībvalstis. Nu, manuprāt, tā ir bezkalnība, ja mēs pieprasam no šofera uh, sava nakts miera laikā vēl pār, apsargāt savu krāvu, nu tak iedomājieties, kā tas uh, notiktu, ja mēs tagad beigtu strādāt un tad vēl mums uh, pēc darba būtu jāstrādā kā apsargiem. Nu, tas, ko pieprasa daži, apdro, daži apdrošināšanas uzņēmumi vai uzņēmumi, ir tiešām pārāk daudz. Paldies! Merci. Paldies, un eh, par termiņiem tagad eh, skatīsim šo tekstu 26. mārtā Empel, pēc tam eh, transporta komitejā un vēl jāvienojas par balsojumu plenārsēdē. Šī ir transporta triloģija, mēs varam pāriet pie sastā punktā, kas attiecas uz regulas 1071 un 1072 grozījumiem, lai tos piemērotu izmaiņām nozarē, un referenti ir Veronika Lope Fontaņē. Paldies, priekšsādātāji! tik tiešām šeit ir runa par atzinumu projektu, kur ir zināmi grozījumi, ir iesniegt 273 grozījumi, no tiem daudz pretrunīgi. Un pirmā kompromisa sagatavošana ir notikusi ēnu referentiem, tie tiek nosūtīti šodien, un rīt būs pirmā ēnu referenta sanāksme, jo jau mēs esam tikušies iepriekš un apzinos, ka ir ļoti sarežģīts šis jautājums, arī tas, ka um, zināmi grozījumi ir pilnīgi pretrunīgi, bet esmu optimistisks, ka mēs vēlamies panākt uh, vienošanos un mēģināsim rast šos kompromisa punktus. Bet es tagad koncentrēšos uz tiem jautājumiem, kas, manuprāt, nolīgumā ir, um, kas ir visproblemātiskie. Par vieglajiem transporta līdzekļiem. Kā jūs zināt, tie, kuri ir ar masu zem 3,5 tonnām, ir atbrīvotas no uh, Eh, regulas prasībām. Ar daudziem kolēģiem, tāpat kā daudzi kolēģi, uzskatu, ka tas eh, nozīmē neīstus neatkarīgi pašnodarbinātos, kas izmanto šos transporta līdzekļus, un tāpat ir jācīnās pret šādu parādību. Taču mēs nevēlamies radīt pārliecīgas administratīvās barjeras, kas apgrūtina strādājošo E, vietas atrašanu tirgu. Tāpat ir uzņēmumi, kas nodarbojas tikai ar nacionāliem pārvadājumiem. Es domāju, ka ir jāizslēdz. Tāpat atbalstu 32. grozījumu, ko iesniedz Džordžs Baks, kas attiecas uz transporta līdzekļiem no 2,5 līdz 3,5 e, tonnām. Nu, savukārt runājot par ekonomiskajām prasībām, domāju, ka nevar izmantot tos pašus, ko izmanto lielie transporta līdzekļi, ka ir jāizmanto elastīgāki noteikumi, pretējā gadījumā tas var negatīvi ietekmēt nodarbinātību. Tas būtu pirmais konfliktējošais punkts. Par dalību valsts atbilstu papildu prasībām pārvadātāja profesijā, ir vairāki grozījumi no praktiski visām grupām, kas aicina paturēt spēkā otro pantu, 171. E, aicina dalību valstīm dot iespēju noteikt papildu prasības. Es to pilnībā atbalstu. Vēl viens punkts e, nodibināšanās vietas brīvība. Tas ir viens no iekšējā tirgus stūrakmeņiem un jārespektē, tāpēc ir nepieciešams pirmk no vienas puses to garantēt, no otras puses izpildīt eh, esošās prasības. Tādā veidā būs iespējams cīnīties pret nelikumīgām praksēm, kas ir kļuvis par nopietnu problēmu. Tālāk kritēriji, lai izvērtētu atbilstību reza, eh, re, regulai. Uzskatu, ka pārvietoto strādājošo direktīvu nevar tikt uzskatīts kā um, kritērijs, jo tā ir iecerēta cita veida strādājošajiem, bet eh, pā, ir jādomā par kabatāžu standartiem, kur vēstuļkastīšu uzņēmumu parādīšanās varētu sagrozīt situāciju iekšējā tirgū. Un visbeidzot, par kabotāžu runājot, es, tas ir viens no vispretrunīgākajiem punktiem un ir ļoti svarīgi paturēt prātā, ka trešajai nodaļai regulāri jābūt skaidri. Ir grozījumi, kas aicina samazināt operāciju ar atļautu dienu skaitu, un citi grozījumi, kas aicina to palielināt. Es uzskatu, kā ir būtiski uh, E, izvairīties no tas, ka transporta līdzeklis atgriež tukšā, tas uzlabo rentabilitāti. Tāpēc dienas skaitam ir jābūt pietiekamam, lai pārvadātājs varētu no, e, izpildīt savu darbu. Ir jāgarantē atgriešanās e, mītnes valstī, un tas var pieprasīt kontroļu skaita pieaugumu. Tālāk par pārvietotiem strādājošiem kabotāžā šeit esmu pret, un es nezinu, vai nevajadzētu šo tematu skatīt ar leks speciālists. Un uzskatu, ka ir būtiski panākt tādu tekstu, kas saņem vislielāko atbalstu komisijas puses komitejas puses, un rīt mums ir pirmā ēnu referentu sanāksme. Paldies no SND grupas Simona kungs. Uh, merci, monsieur le président. Um, and... Paldies, priekšsēdētāji. For... Paldies visiem kolēģiem par paveikto darbu. Un kā jau ik viens to teica, šeit ir ļoti plašs viedokļu diapazons. Par kabotāžu. Manuprāt, ir 15 dažādi modeļi, kas ir piedāvāti dažādu grozījumu priekšlikumu ietvaros, kurus esam līdz šim iesnieguši. Tātad 15 dažādi, kas aptver ļoti dažādu viedokļus Domāju, ka šodien pārāk plaši neizteikšos. Ņemot vērā, ka mums rītdien notiek ēnu referentu sanāksme, tad šobrīd nav pārāk daudz vērtīga, ko pateikt. Redzēju, ka arī mans kolēģis tā rīkojās. Es domāju, ka mums tiešām ir jāsanāk kopā, jāved sarunas, jo pastāv tik daudz dažādu viedokļu, kas ir tik dažādi, un mēs runājam par šo sarežģītību, un mums ir jāuzsāk šī sarunas. Taču īsumā mēs vēl neesam iepazinušies ar kompromisu priekšlikumiem, tikko tos saņēmām, vēl nespējām izpētīt. Bet pie tā strādāsim rītdien. Tā kā mēs runājam par šiem trim dosjē, manuprāt, ir būtiski atcerēties to, ka šis ir viens no trim, kas nav dalīta Empel un Tran kompetence. Šis ir eh, Empel atzinums par šo Tran dosjē, un diskusijās mums ir jābūt reāliem attiecībās to, ko mūsu nodarbinātības komiteja var panākt un kādu vadību uzņemas mūsu transporta kolēģi. Uh, piemēram, par kabotāžas jautājumu. Tos grozījumus, kurus esam iesnieguši, vēlamies saglabāt veco kabotāžu definīciju, tas ierobežo starptautiskās operācijas 14, 48 stundas pēc starptautiskajām operācijām. bet, kā jau minēju, pastāv ļoti dažādi priešlikumi no kolēģu puses. Tad par asīm piekļuvi, manuprāt, vieglie komerciālie transporta līdzekļi ir jāiekļauj. Un no grozījumiem var saprast to, ka mēs nepieļausim šāds atkāps. Manuprāt, ir panākta vienokšanās par jautājumu loku, par kuru mums rīt nevajadzēs pārāk daudz diskutēt par šiem uzņēmumiem. Es nezinu, vai mums būtu pārāk liels atšķirības starp viedokļiem attiecībā uz kabotāžu sankci, pārkāpumiem, reputācijas apdraudējumu. Mēs piedām izveidot sociālo garantiju fondu, pielikuma, finanšu kapacitāšu sadaļā. Es zinu, ka kolēģi ir piedēvājuši ieteikumus dažādu garuma atpūtas periodiem pēc kabatāšu operācijām. Par to visu mēs eh, sāksim detalizētu diskutēt rītdien. Un šodien vēlos uzdot virkni īsu jautājumu noslēgumā, lai gūtu mazliet skaidrības. Mūsu referents iesniedz grozījumu priekšlikumu Burtiski šī teksta daļa attiecas uz komisijas teksta daļu, kas tika izsvītrot, un tas attiecas uz nacionāliem e elektroniskajiem reģistriem, kur tiek pieprasīts divu, pēdējo divu gadu dati par um, finanšu situāciju, un es šo grozījumu īsti neizprotu, man šķiet mazliet dīvains. Ir acīm redzam, ka ar to cenšamies eh, likvidēt eh, pārmērīgi birokrātisko slodzi. Vēl viens aspekts, kur iespējams šeit nevajadzētu atrunāt, diskusijas par leks speciālis, par ko diskutējām diezgan ilgi un dikti. Vienā no pēdējām reizēm es, pie, es uzklausīju šīs diskusijas, bet vēl joprojām neesmu pārliecināts vai precīzi saprotu, kas ar to ir domāts. Mums referenti ir ņēmusi vērā jūsu priekšlikumu, bet ja jūs kolēģi varētu detalizētāk paskaidrīt par to, kā šī pieeja realitātē darbosies, tas man ļoti noderētu, jo man ir grūtības to saprast. saprast. Bet tas arī viss šobrīd. Paldies. Merci, posier, Madame Stevens. Stevens kundze. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Pre... Kolēģis jums pilnībā piekrītu referentei. Cīnoties pret nelegālu rīcību, pret uh, paskastīšu uzņēmumiem, uzņēmēja darbības, eh, īstenošanas brīvība, pārvietošanās brīvība, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi Eiropas Savienībai, taču mums ir jāplūko tas viss no vienotā tirgus puses. Mēs nevaram akceptēt nelegālus rīcību. Kad kāds uzņēmums ir izveidots kādā valstī, tam ir jābūt ilgtermiņā plāniem. Mums viss ir jāplūko, holistiski visi elementi, labākas inspekcijas sadarbības starp dažādajām dalībvalstīm, visi šie aspekti ir ārkārtīgi nozīmīgi. Mums ir uh, jālikvidē jau kādi trūkumi likumos, lai izvairītos no ļaunprātīgas trūkuma izmantošanas. Mums ir jānodrošina, lai kabatāžas noteikumi atbilstu komerciālajām prasībām. Kabatāža nevar būt vienkārši uh, tāda atruna, lai neievērotu valstu likums un noteikums. Es neiebilstu piedāvātājiem. Mums, mums ir ļoti rūpīgi jā, jāplūko šis elastīguma piedāvājums un trīs dienu priekšlikums un visi šie ierobežojumi. Ar prieku esmu gatavs sadarboties ar referentu un pāriem ēnu referentiem, lai panāktu līdzsvarot kompromisu. Paldies! Paldies! Tagad Martina Liberāna un demokrāta vārdā, lūdzu. Uh. Kāds pārsteigums atkal vēlos izteikties. Paldies, Veronika, par jūsu prezentāciju un nepacietību gaidu mūsu rītdienas ēnu referentu sanāksmi. Vēlos atbildēt uh, Simonis kunga jautājumu, ja, ja es to pareizi sapratu, jo bija iegrimus pārdomās. Patiesībā vakarnāk pat sapņoju par uh, eh, krāvas transporta līdzekļu vadītājiem. Nu, redziet, kas manā galvā notiek. Runāju par leks speciālis. Leks speciālis mēs atsaucamies uz uh, darbinieku darbā norīkošanas direktīvu. Nu, 96 kas tagad tiek pārskatīta, un šobrīd notiek trialogi. Tādēļ neviens nezina, uz ko mēs atsaucamies, jo šobrīd tā direktīva tiek pārskatīta, tādēļ mums ir jārīkojas ļoti uzmanīgi. Un iepriekš runājot par savu atzinumu, pat šī transporta klauzula, kur ievietosim vispārējā direktīvā, tā ārkārtīgi lielā mērā ietekmēs leks speciālis. Mums ir jāapzinās tas, ka visi šie dosē ir sasaistīti. Uh, tas ietekmēs šo mātes direktīvu, leks speciālis, jo dažreiz, kad mēs runājam par noteikumiem, tas attiec uz šo, šiem tiesību aktiem, taču tie šobrīd tiek pārskatīti, un iespējams, ka tran kolēģi nezina, par ko mēs diskutējam trialogu laikā, pārskatīšanas procesā, un pāris no normām, kuras pārskatām, būs neiespējams transporta sektorā. Mums ir jāapzinās šī sasaiste. Uh, Un tādēļ es vienmēr uzsveru, ka ir būtiski īstenot koordināciju starp visiem šiem dosjē. Mobiltātes pakotne ir atvērta, trialogs notiek par darbinieku darbā norīkošanu. Mums ir ļoti uzmanīgi jālūkojas uz visiem šiem sasaistītajiem dosjē. Veronika, tas, ko tu nolēmsi par šo kabatāžas dosjē, tas būs būtiski arī manam dosjē darbinieku darbā norīkošanai, kā arī Baha kunga dosjē, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka manā atzinuma priekšlikumā par darbinieku darbā norīkošanu esmu iekļāvusi kabotāžu norīkošanas nosacījumos jau sākot ar pirmo dienu. To es to pieminu īpaši, jo dažas dalībvalsts par to bažījās, un tādēļ uh, šoferu sociālās garantijas jau tiek ņemts vērā no paša sākuma, tādēļ būtiski tagad atrast laba līdzsvaru starp šiem dosjē. Jo, ja sociālās garantijas šoferiem pastāv, tad mums nevajadzētu būt pārāk ierobežojošiem attiecībā uz atļautu operāciju skaitu starptautiskajiem sūtījumiem. Mums nebūtu prātīgi ierobežot šos uh, transports ne tikai ekonomikas, bet arī vidas ziņā, ja ir atrisināts problēmas saistībā ar šoferu atalgojumu, ar darbā norīkošanas noteikumiem. Tas ir šis līdzsvars, kas mums ir jāatrod, un ar prieku gaidu rītdienas eh, ēnus referentu sanāksmi, kur tikšos ar jums visiem kopā, un kur centīsimies gūt pārskat par visiem šiem dosijai. Paldies! Merci pour la goe, madame. Paldies, tagad uh, no goe, Kalikundze. Paldies! Sākumā paldies referentei un referentiem par šiem komentāriem, par uzaicinājumu tikties ēnu referentu sanāksmē. Mums noteikti notiks labas diskusijas, mums ir dažādi viedokļi, taču es domāju, ka iespējams mēs gūsim vienošanos saistībā ar vieglajiem komerciāliem transporta līdzekļiem. Mūsu politiskā grupa ar sociāldemokrātiem ir vienojušies par to, ka šie transporta līdzekļi ir jāiekļauj, un iemesls tam ir tāds, ka jau šobrīd varam novērot to, ka transporta uzņēmumi izmanto visas šīs robežas. Tiek izmanto transporta līdzekļi, kas ir ārpus šīs robežas. Mums nav nekāda iespēja paplašināt šos robežas, un mēs negribam tādu situāciju, kāda šobrīd eksistē, ka var apiet noteikumus. Tad kabatāža. Man īsti nav skaidrības, kas, kas tas īsti ir. Tie ir nacionālie braucieni, notiek braukšana vienas valsts ietveros laik, kādu laiku periodā da dažādiem uzdevumiem, un mēs gribam nodrošināt to, lai tiktu īstenotas darba ņēmēja tiesības eh, ar tādiem pašiem noteikumiem, kāda pastāv šajā valstī. Tas pats attiecas arī uz šiem darbiniekiem, kas nodarbojas ar kabatāžu, un kā mēs varam aizsargāt šos darbiniekus, taču mūsu priekšlikums būtu noteikt, uh, kabotāžai ierobežot laika posmu, un tad ir jāievieš arī atpūtas laiks. Piemēram, kad notiek kabotāža kādā valstī, tad valsts ir uh, jāpamet un ir jāpiet kādam laikam pirms atkal drīkst uzņemties kabotāžas operāciju. Tādējādi noteikumi nedrīkst tikt izmantot ļaunprātīgi, tiem ir jābūt reāliem kabotāžas braucieniem, nevis, ka tiek pavadīta viena diena ārvalstī. Ar atpūtā, tad atkal atgriežas atpakaļ un atkal dodas tālāk. Mēs varam pārdomāt dažādus modeļus, taču pirmkārt vēlamies aizsargāt darba ņēmēju ar vienādu atalgojumu nodrošināšanu vienā tā pašā valstī. Paldies! Karina Delī, paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi, dargā Veronika, šis ir temats, ko mēs labi pārzinām, jo. Uh, Mēs esam par to runājuši jau iepriekš, bet es vēlos tev pateikties par ieguldītu darbu un vēlos atkārtot vēlreiz dažus svarīgus elementus. Kabotāža tika izveidota pamatā tāpēc, lai kravas auto neatgrieztos tukšā. Un šī prakse tika pārliecīgi izmantot un sagrozīta, kas savukārt radīja pilnīgi ne, nelojālas konkurences apstākļus. Tāpēc šodien pilnīgi noteikti ir nepieciešams ierobežot un pārkadrēt šo kabatāžu. Tāpēc es iesniedzu grozījumus, kas eh, paredz mainīt termiņus no vienas dienas līdz divām nedēļām, ņemot vērā dažādās no, nostājas padomēt, e, e, kas attiecas uz e, auto pārvadātāju aliansēm. Uh, Un visi šeit varēs tikai piekrist tam, ka ir jātiek galā ar vēstuļkastīšu uzņēmumiem. Cik gadus jau mēs par to runājam? Beidzot, tad izdarīsim to konkrēti. Un tāpat es gribētu arī atgriezties pie vieglo auto lietojumu. Nav normāli tas, ka tiek izsprūk no uh, esošās likumdošanas ietvariem. Manuprāt, tam ir jākļūst par vienu no šī dosie prioritātēm. Ir daudz pārvadātāju. Uh, uzņēmuma aizvien vairāk izmanto vieglos transporta līdzekļus, lai varētu apiet uh, esošos Eiropas likumus un šai, šāda prakse negatīvi ietekmē gan vides aizsardzību, gan, kad mums viena kravas auto vietā ir ap desmit viegli auto, tas ietekmē ceļu drošību, tas e, nozīmē strādājošo drošību. Tāpēc pilnīgi noteikti vieglajiem kravas auto ir jātiek iestrādātiem šajā tekstā. Es apsveicu līdz ar to kolēģu Bakara, Šfora grozījumus, kas ņem šos aspektus vērā. Un visbeidzot, par kontrolēm un sankcijām es piedāvāju grozījumus uz, lai uzņēmumi, kuri nerespektē Eiropas likumdošanu, tiktu iekļauti melnajā sarakstā tāpat kā tas ir aviācijā. Aviācijā ir kompānijas, kas tiek ierakstītas melnajā sarakstā. Un tādā veidā mūsu pilsoņi nevar nelido ar šīm kompānijām, jo tās nerespektēja ne drošības noteikumus, ne likumdošanu. Autotransportā ir jādara tieši tāpat. Ir jāizveido melnais saraksts, kas ir balstīts uz kritērijiem, un tie, kuri nerespektē Eiropas likumdošanu, nonāk šajā melnajā sarakstā. Tātad ir jāizliedz atsevišķas transporta operācijas, ko tam sekotu Eiropas darba aģentūra un par aģentūrām runājot, ir vēsturisks Eiropas brīdis. Vai nu mēs izmantojam iespēju, un vai nu mēs sakām, beidzojam aģentūru, kas kontrolēs, vai arī eiro septiņi un tie, kuri ir pret Eiropas eh, projektu, atkal pāris gadus eh, vēl varēs turpināt berzēt sev rokas. Paldies, neļutēdē nav neviena, Martēna kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies referentei. Un es ļoti augstu novērtēju iepriekšējās runātājas um, trāpīgos vārdus. Paldies par priekšlikumu dubultot kabatāžas kontrolas. Ir kabatāža, ir sociālais dempings, ir nelojāla konkurence, ir slikti darba apstākļi, tā tad ir jāceļ kabatāža. Bet tad, kad es dzirdu sakām, ka kabatāža ir izveidota, lai nepieļautu to, ka kravs autogriežas tukšām, bet tad, kad mēs runājam par E, labiem auto pārvadātājiem, tad nekad pārvadātājs neatgriež tukšā. Viņš šķērso vairākas valstis un ir vienmēr priekšlikumi pārvadāts no e, kravu no vienas valsts uz citu. Tāpēc arguments ir pilnīgi nepareizs. Vai nu mēs izņemam kabotāžu un viss norit ļoti vienkārši, vai arī, ja mēs saglabājam kabotāžu, tad autotransportam ir jāpaliek direktīvas ietvaros. Bet kā jau teiko sacīja Martīna, kā jūs aprieķināsiet šos jautājumus, tas viss būs sarežģīti. Vadītājs vienu dienu ir Vācija ar Vācijas noteikumi, tālāk Beļģijā viņš rīta cēlienu pavad pēc Beļģijas noteikumiem, Francijā viņš uh, dzīvo pēc Francijas noteikumiem, šeit neviens neko nevar saprast. Es aicinu vienkārši to, eh, panākt to, lai viss tiktu vienkāršots, lai pārvadātājs neatgriežas eh, tukšā. Tālāk par vieglajiem auto. Pilnīgi skaidrs, kā ir bijusi bijušas sagrozīšanas tekstā un pilnīgi noteikti visiem lietotājiem ir jāievēro visi noteikumi. Paldies par uzmanību. Danuta lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu sirsnīgi pateikties un piekrītu vēlmei šeit komitejā izstrādāt labu atzinumu. Un to es uh, saku uh, atzinumu gatavotājiem, kas strādā pie šīs sarežģītās mobilitātes paketes. Mums uh, taču ir uh, patiesībā trūkums uh, šoferu ziņā. Tas attiec ne tikai uz Rietumu Eiropu, bet arī uz Centrālo un Austrumu Eiropu, un tāpēc mums vajadzētu būt mūsu interesēs, mūsu prioritātē vajadzētu būt pēc iespējas labākus darba apstākļus radīt šoferiem, lai viņiem būtu pietiekam daudz atpildes laiki, un, protams, ir arī uh, jānodrošina ceļu satiksmes drošība. Lai to visu sasniegt, lai to nodrošinātu, mums vajadzētu ņemt vērā vienu lietu. Es atsaucos uz uh, Žorža Baha ziņojumu par atpūts un uh, braukšanas laikiem, tātad, lai paredzētu nepieciešamo elastību uh, Manuprāt, mums būtu jāvieno, jāapvieno noteikumi par atpūtas laikiem. Nevar būt tā, ka atšķirīgi noteikumi ir atšķirīgās dalībvalstīs un vienmēr eh, šoferiem ir jāriskē ar sankcijām, ar to, ka viņi varētu tikt sodīti. Un es domāju, ka mums eh, vajadzētu šo te laiku palielināt no divām uz četrām nedēļām. Uh, lai šoferi varbūt piecas dienas varētu izmantot kā atpūtas laiku. Tas būtu ģimenēm draudzīgs risinājums, un tas ir iekļauts arī e, mūsu grozīmos. Es vēlreiz gribētu atsaukties uz Žorža Baha ziņojumu. Svarīgi ir um, arī reglamentēt atpūtas laiku kabīnē. Uh, dalībvalstīm būtu jāuzliek par pienākumu investēt drošos stāvlaukumos. Žoržs Boks jau norādīja, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Nevar būt tā, ka šoferim eh, guļot vēl jāuzrauga krāva, ko viņš ved. Diemžēl šobrīd tas tā ir. Tikai tādējādi var nodrošināt eh, preces eh, drošību. Uh, Un tikai tādējādi var saņemt arī apdrošinātāju pakalpojumu šīm precēm, kad tās tiek vestas pāri robežai. Kabīnē eh, būtu eh, jābūt iespējai atpūsties, ja kabīna ir pietiekami aprīkota, jo pirms dažiem gadiem bija Eiropas komisijas noteikumi par to, ka jaunās smagās mašīnas ir jāaprīko tā, lai šoferiem būtu labi apstākļi, lai viņi varētu atpūsties arī kabīnē. Uh, Šī iespēja ir jāparedz, kamēr vēl nav pietiekam daudz uh, drošu stāvvietu, un tā būtu motivācija dalību valstīm beidzot parūpēties par nepieciešamo infrastruktūru. Komisijai vajadzētu uh, šo situāciju turpināt uzraudzīt un iedrošināt dalību valstis uh, uzlabot situāciju. Tagad Veronikas Lopē Fontēnas priekšlikums Šeit es gribētu norādīt uz īpaši svarīgu aspektu attiecībā uz apstākļiem, kuros notiek kabotāža. Eiropas Savienībai ir vajadzīgs konkurētspējīgs pārvadājuma sektors, un tāpēc šis sektors ir jāliberalizē. Tāpēc es domāju, ka uh, komisijas priekšlikums uh, um, par um, kabotāžas braucienu skaitu, ka tas ir labs priekšlikums. Karima Delī jau pareizi norādīja, ka te vajadzētu paredzēt maksimum septiņas dienas. Paldies, Lavrijo kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzvilku zaļo jaku šodien, bet tas jau nenozīmē, viņi gadavusies projām, ka mums ir īpaši saskanīgas nostājas ar Karimu Delī, bet es gribēju atkal runāt pār jautājumu, pie kur es strādāju, pār vieglajiem auto, kuri atrodas ārpus jebkuras likumdošanas. Kāpēc? Tāpēc, ka. Kā ilgu laiku šāda problēma nepastāvēja, bet šobrīd citām galvo, kā mūsu rīcībā nav pietiekamas statistikas. Un viena teikt, ka tā ir problēma, kur nepastāv, tāpēc uh, notiekumi nav jāpieņem. Un, uh, kā daudzās lietās, kur nav legālas atzīšanas, ir grūti iegūt statistiku. Citi apgalvo, ka tā ir marģināla problēma un nav nekādas vajadzības pieņemt likumu šajā sakarā. Es uzskatu pilnīgi otrādi. Mums, kā likumdevējam, ir jāiesaistās tad, kad problēmas ir marģinālas, un nevis tad, kad tās ir e, pieņa, e, paplašinās geometriskā progresijā. Tāpēc mums ir jārunā par tematiem pēc kārtas, lai mēs varētu tos iestrādāt Eiropas likumdošanā. Šeit ir problēmas, kas ir jāsaist ar vieglajiem auto, nevis jāgāja 4, 5, 10 gadi, lai teiktu, ka mums ir lūk problēma, par kuru mēs nevarēsim teikt, ka mēs par to nezinājām, kura kļūs nepārvaldāma un kuras sakarā būs aizvien grūtāk atgriezties atpakaļ. Tāpēc es aicinu šo tēmatu ņemt vērā, lai arī būtu maksimāls konsensus kā transporta komitejā. Paldies, un tagad došu vārdu komisijai. Yes, uh... Jā, paldies, liels paldies. Es esmu no DG Move. Es uh, runāšu par diviem punktiem, šiem te diviem komisijas priekšlikumiem, vispirms par leks speciālis un otrkārt par uh, atpūtas un braukšanas laikiem un tahogrāfiem. Un mans e, kolēģis Pedro e, komentēs pēdējo apspriesto punktu. Vispirms gribētu pateikt, ka e, komisija, tad atgādināt, ka komisija nāca klājā ar likumdošanas priekšlikumiem kā paketi, kā risinājumu paketi, jo mēs uzskatījām, uh, mūsu ekspostē novērtēšanas laikā un bija arī iesaistīto pušu konsultācijas, ka sociālā uh, konkurence un izaicinājumi, kas tur ir ļoti uh, saistīti un arī to novā, norādīja arī runātāji šeit zālē. Tātad mums ir liels prieks, ka uh, šīs diskusijas par sociālajiem un konkurences jautājumiem tiek uh, apspriesti kopā. Un mūsuprāt ir ļoti svarīgi uh, Uh, saglabāt šo te paketes pieeju, lai rastu uh, risinājums abiem šiem jautājumiem. Vispirms par leks speciālis. Protams, um, uh, šķirošais punkts ir uh, šī likuma aptvērums. Mums ir prieks konstatēt, ka ir tāda kopēja izpratne par mērķi, proti, ka ir vajadzīga konsekventa, efektīva un uh, nenoslogojoša uh, nosūtīšanas noteikumu ieviešana ceļu transporta sektorā. Komisijas priekšlikums uh, ieviešot uh, lielāku hausu. Gribu atgādināt, ka komisijas priekšlikums uh, ir atbilde uz tagadējo situāciju, kad ir uh, atvērts uh, administratīvo prasību un kontrolas pasākumu sāraksts un atšķirīgs dalībvalstis uh, piemēro atšķirīgas administratīvās prasības. Piemēram, ir jāsūta pa faksu deklarācijas, citās savukārt ir jāsūta ēpasts, citās savukārt ir jāmaksā par administratīvajām izmaksām. Citās uh, ir jābūt nosūtīšanas deklarācijai par sešiem mēnešiem, un citas grib par katru operāciju. Tātad komisijas priekšlikums bija izveidot eh, slēgtu administratīvo prasību sārakstu, kas uh, palīdzētu šo noteikumu harmonizētu ieviešanu transportā. Kas attiecas uz slieksni? Slieksnis, uh, jā, bet mēs arī cenšamies visā citādi rast līdzsvaru starp sociālās aizsardzības tiesībām, attiecībā uz strādājošiem un administratīvajām prasībām un brīvību sniegt pārobežu pakalpojumus operatoriem. Protams, šis līdzsvars uh, vēl tiek atšķirīgi uztverts. Uh, um, no mūsu un jūsu puses bija vēl viens elements, uz kuru bija jāraugās nosakot šo slieksni - riski. Un uh, tas parādījās arī komisijas ietekmes novērtējumā. Uh, pārāk zems slieksnis uh, rada lielāku viltus pašnodarbināto uh, risku un pārāk augsts slieksnis uh, rada risku um, šoferu rotācijai, lai apiet šo noteikumu. Tāpēc šis komisijas slieksnis tika noteikts kā divkārši līdzsvarots risinājums. Kas attiecas uz braukšanas un atpūtas laikiem, mums ir prieks, ka vispārīgi tiek uh, atbalstīts šis te noteikums par atgriešanos mājās. Un, protams, ir šeit atšķirīgi risinājumi, bet visi ir vienisprātis, kā jau mēs uh, to lasām grozījumos, ka ir nepieciešams uh, pienācīgs atpūtas apstākļus nodrošināt uh, uh, šoferiem, lai nodrošinātu viņu veselību un drošību darbvietā un arī ceļu drošību. Ir jauni elementi, kurus mēs konstatējam un lasām grozījumies. Pirmkārt, Eiropas darba atbildīgā iestāde, varbūt, ka jūs zināt, ka komisija strādā pie šādas aģentūras izveides, kas droši vien arī strādās pie uh, īstenošanas un administratīvās sadarbības jautājumiem uh, pārvadājuma sektorā, tātad ļoti laicīgi nāk šie grozījumi, tas iet roku rokā ar to, kas uh, notiek komisijā. Un vēl viens jauns elements ir droši stāvlaukumi, un, protams, komisija atbalsta attīstību šajā jomā. Mēs uzsākām pateicoties budžetam, eh, kas tika apstiprināts Eiropas parlamentā, mēs tagad veicam pētījumu par iespējām eh, izveidot šādus eh, drošus stāvlaukumus un apsargāts stāvlaukums par LCV. Jūs zināt, ka mēs piedāvājam šos vieglos komerc transporta līdzekļus arī iekļaut noteikumu aptvērumā. Uh, mums būtu jāiet profesionalizācijas virzienā šajā sektorā, bet šeit ir jāņem vērā arī sociālā likumdošana, piemēram, par tahogrāfu lietošanu. Šeit būtu jāveic vismaz izmaksu un ieguvumu analīze šim sektoram. Un visbeidzot par tahogrāfiem. Viedo tahogrāfu ieviešana agrāk. Es dzirdēju, ka komisijas tekstā piedāvātais 30. gads, eh, lai eh, visur ieviestu viedos tahogrāfus. Eh, gribu atgādināt, ka tas nav komisijas priekšlikums, jo mēs nepiedāvājam nekādas izmaiņas mūsu priekšlikumā, kas attiec uz pārējais periodu, bet šis 15 gadu pārējais periods to likumdevēja pieņēma um, savā laikā, un mēs arī uzsākām pētījumu par uh, Uh, tahogrāfu retrofit pasākumiem mēs tagad uh, analizējam pirmo atzinumu ziņojumu, un tas, protams, sniegs mums papildus elementus, uh, kas varētu attaisnot un pamatot arī agrāku viedo tahogrāfu ieviešanu. Un visbeidzot, vēl viens svarīgs jautājums. Ja mēs runājam par agrāku viedo tahogrāfu ieviešanu, mums vajadzētu raudzīties arī uz agrāku uh, Uh, kontrolas iestāžu aprīkošanu ar uh, kontrolas uh, instrumentiem, kas būtu viedi, jo, protams, viedie tahogrāfi tad nebūs nekam vajadzīgi, ja nebūs attiecīgas kontrolas ierīces. Paldies! Es gribētu tikai pateikties Fontaņē kundzei par viņas atzinumu projektu. Mēs pozitīvi uz to raugāmies, jo īpaši vairākas idejas te ir, ko varam atbalstīt. Piemēram, ir e, jāpievērš galvenokārt kabotāžas noteikumu īstenošanai. Tas arī ir mērķis, kuru e, komisija atbalsta. Proti, ka kabotāžas noteikumiem ir jābūt skaidriem, vienkāršiem, bet tiem arī jātiek kontrolētiem praksē. Tā tad ir nepieciešama pienācīga šo noteikumu īstenošana. Par vieglajām komercautomašīnām. Te daudz kas jau tika teikts, gribētu tikai minēt, ka uh, Mēs tiešām centāmies panākt tādu līdzsvarotu pieeju, atzīstot, ka šādu automašīnu kļūst aizvien vairāk, un tās tiek izmantots arī starptautiskā pārvadājumu, starptautisko pārvadājumu jomā. Bet te ir galvenokārt mazie uzņēmumi, kas to izmanto, tāpēc mums šeit nevajadzētu pārmērīgu regulējumu paredzēt. Uh, bet eh, zināmā mērā mēs arī redzam, ka šeit ir jārīkojas, jo, kā jau tas tika teikts, ja mēs tagad neko nedarīsim attiecībā uz šo pārvadājumu jomu, tad nākamā šīs regulas pārskatīšana būs tikai pēc 10 vai 15 gadiem. Un līdz tam laikam šis fenomens noteikti jau būs izplatījies un attīstījies tālāk. Tā ir interesanta ideja, varbūt eh, pievērsties uh, tiem uh, viegliem komerctransporta līdzekļiem, kas patiešām tiek lietot galvenokārt uh, starptautiskajos pārvadājumos. Un tad mēs uh, varētu par to tālāk runāt. Vēl viens punkts par 3.2 pantu 1071 regulā, proti par iespēju dalību valstīm pievienot uh, kritērijus papildus tiem kritērijiem, kas ir regulā par pieeju profesijai. Šeit mūsu pieeja ir tāda, ka mums ir vajadzīgi noteikumi, kas ir kopīgi, kas tiešām būtu kopīgi. Mums šeit ir vajadzīga tālāka harmonizācija. Tātad mūsu mērķis šeit ir eh, varbūt eh, paredzēt eh, kopīgus dibināšanas kritērijus un mēs gribētu tiešām izslēgt šo pieeju dalībvalstīm, uh, ļaut no savas puses uh, ierobežot šķēršļus pieejai profesijai. Tātad šis te harmonizēšanas uh, pasākums, mūsuprāt, ir izšķirīgi svarīgs komisijas priekšlikumā. Un tagad visbeidzot par, protams, ļoti delikāto kabotāžas jautājumu. Mēs patiešām komisijas priekšlikumu redzam kā labu kompromisu. Uh, starp efektīviem tirgiem, vienotiem noteikumiem, ko var iznot praksē, kas šobrīd tā nav, bet eh, mēs arī konstatējam, ka situācija šobrīd, kā jau to vairāk kārt šeit minēja deputāti, ka nacionālajā operatori eh, zināmās dalībvalstīs saskars ar konkurences spiedienu no citu valstu operatoriem, un mēs redzam, ka pat, ja ilgtermiņu mērķis ir paredzēt uh, starptautisko pārvadājumu, ceļu pārvadājumu vienoto tirgu, ir jākonstatē, ka mēs vēl tik tālu neesam tikuši un uh, vēl joprojām nav pienācīgi apstākļi, lai uh, pilnībā atvērtu tirgu un uh, virzītos šajā liberalizācijas virzienā. Paldies! Paldies, Veronika! Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji! Izteikšos ļoti īsi jo rītā būs sanāksme un referentiem. Tagad daži aspekti par nacionālajiem elektroniskajiem reģistriem kas bija iekļaut tekstā. Mēs esam piedāvājuši kompromisu. Komitejā runāja par dažādiem apjomiem un citu. Mēs to mainīsim un es domāju, ka vairāk varēsim izrunāt, ko tad mēs vēlamies iekļaut, ko mēs gribam grozīt un mainīt un tālāk par pārvietoto autovadītāju normām. Es domāju, ka Martīna, šis ir teksts, kas eh, tiks skatīts Martīnas atzinumā par kabotāžu, ļoti sarežģītu tēmatu. Visi piekritīsim, ka šis aspekts ir jākontrolē un tāpēc ir jānodrošina atgriešanās mājās, bet arī mēs ne. Eh, mums ir jāpieprasa standartu un normu ievērošana. Kas vēl? ir plašas diskusijas. Es domāju, rīt mēs varēsim skatīt to tuvāk. Manuprāt, viss būs sarežģīti, bet šīs būs ļoti intensīvas un interesantas debatas, un es domāju, ka mēs varēsim pie rezultātu nonākt. Tāpat būs sarežģīti runājot par viegliem transporta līdzekļiem. Arī Žorža Baha priekšlikums, manuprāt, ir ļoti interesants, e, kur būtu jārunā par panākt vienošanos attiecībā uz 3,5 tonnām vai citu tonnāžu. Lūk, no manas puses pagaidām tas ir viss. Un, protams, mēs arī ņemsim vērā komisijas atzinumu. Paldies! Much, Chair. I, I just... Paldies, priekšsādātāji. Man ir tikai viens praktisks jautājums, ne par saturu. Es domāju, ka tik svarīgā likumdošanas dokumentā mums šeit būtu jābūt pilnībā pārstāvētiem, un es nezinu, vai bija gudri to paredzēt pirmdienā trijos, jo dažiem kolēģiem ir neiespējami šeit ierasties. Mums būtu jābūt eh, tiešām eh, ļoti piesardzīgiem, jo šeit ir jābūt klāt visiem deputātiem. Un ceturtdien tika mainīta darba kārtība, tātad pēdējā brīdī man bija arī cita komiteja, man tur bija jābūt, tad man jāiedod šeit. Un, uh, Es pat kā referenti netiku informēta par šīm izmaiņām. Es uh, to uh, uzzināju ļoti vēlu, tāpēc lūdzu būsim uzmanībi. Ar, uzmanīgi ar šādiem likumdošanas dokumentiem mums tādu nav daudz, un mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Tas vienkārši mans ieteikums turpmākajā darbā. Paldies! Es domāju, ka mums ir jāsako šiem elementiem jo šeit ir runa par svarīgiem dosijiem termiņi pieņemšana komitejā 27. Eh, martā un transporta komitejā. Es tagad eh, aicinu būt vērīgiem, neskaitiet taitas vai kravas auto, bet rīt balsojuma laikā esiet projektīvi, mēs runāsim par transportu, savukārt transports Briselē būs ļoti sarežģīts rītdienas streika dēļ un tas attieksies arī uz dzelzceļu, transportu, metro, autobusiem. Tāpēc esiet piesardzīgi un tagad līdz rītam 9.30, kad mēs sāksim darbu ar balsošanu. Paldies!